atrast optimālu risinājumu ar dažādām interesēm. Es ceru, ka mēs to izdo, mums izdosies to panākt un ar to debats noslēdzam. Rīt balsosim 11.30. Un tad mēs pārnākam uz nākamo dienas kārtības punktu. Nākamās, nākamais punkts ir kopīgās debats Schengena novērtēšanas mehānisma izveide, lai pārbaudītu Schengens akī piemērošanu un robežu kontrolas pagaidu atjaunošanu pie iekšējām robežām. Vispirms runājot par robežām. Um, vispirm, pirmais runātājs ir Karlos Ko Koeļu, četras minūtes. Paldies priekšsētāji, komisāri, cienītāji, cienītie parlamenta deputāti. Esam panākuši vienošanos par Schengens pakotni. Piemēršanas joma nav gluži tāda, kāda gribēja parlaments, jo mums mm, dažas lietas tika atteiktas, bet pa to laiku vēlāk situācija uzlabojās attiecībā par Schengenas pārvaldību. Tagad attiecībā uz pilsoņu tiesību aizsardzību Es gribētu izteikties par šo vērtēšanu, novērtēšanas mehānismu. Tas pārgāja no starptautiskas starpvaldību līmeņa uz savienības līmeni. Komisija līdz šim bija vienkārši novērotājs, tagad tai nāksies uzņemties kontrols funkcijas, tā būs atbildīga par vairākumu pieņemtajiem lēmumiem, tīpaši ikgadējām programmām, daudzgadīgām programmām, inspekcijām uz vietas un ieteikumiem. Uh, kas tiek pieņemta pēc ziņojumu nosūtīšanas. Domāju, ka priešlikumi šeit ir visnotaļ vērā ņemami un vērtīgi. Dažādās aģentūras un institūcijas sāzināsies un darbosies koordinētāk. No otras puses ir paredzēta iespēja pārvērtēt sistēmu, ja atklāsies reāli defekti, trūkumi, uh, un pagaidām atjaunot robežu kontroli pie iekšējām robežām. Jūs zināt, ka tas tā ir noticis reizēm, dalību valsts ir paredzējuši pā, tādus pasākums populistisku apsvērumu dēļ, treškārt ir jāpārstāj, m, mm, piemēram, dažādas jomas Schengenas valstīs un citās valstīs nevajadzētu būt atšķirībām starp Schengenas valstīm un kandidātu valstīm. Uh, Schengens akī ir jāpievē, jāievēro skrupulozi gan pievēru, pievienošanās brīdī, gan arī pēc tam. Un mehānismam ir jābūt īpaši stingram. Es redzu, ka dažos gadījumos dažas problēmas tiek pārspīlēti, eskalētas. Mums ir mehānismi, ar kuriem mēs varam tās novērst veicot pārbaudas uz vietām vai arī pie ārējām robežām. Tas ir svarīgi. Pēc tam mēs novērtēsim rezultātus un līdz šim šie novērtējumi nav bijuši pilnīgi, tie ir jāuzlabo, ir vajadzīga precīzāka informācija par to, cik lielā mērā tiek izpildīts Schengenas akī ir jārēģē arī nekavējoties tad, kad ir zināmas problēmas, lai katra dalībvalsts, lai neviena dalībvalsts nevarētu nesūdīt pārkāpt šo te Schengens akī. Kaut galā parlamentam arī kā demokrātiskam kontrolierim būtu jābūt informētam par visiem šīm, šīs procedūras, visiem šīs procedūras posmiem, sperot piemērot soļus, attiecībās Frontex risku un veicot cits koriģējušs pasākums parlam, Eiropas parlamentam pārskatāmības garā būtu jābūt labāk informētam. Līdz šim parlamentam nebija pieejama daudz, um, nebija pieejams daudz informācijas elementu un tas, protams, nav pareizi vēl ir paredzēts uzlabot sadarību starp iestādēm, un paldies komisāram Pere un īrijas prezidentūrai par ieguldīto darbu, lai nonāktu pie vienprātības. Priekšlikums, kas mums ir šeit šodien, ir krietni labāks nekā iepriekšējās versijas. Konstatēja, ka parlaments ir spēlējis būtisku lomu. Sarunās vienmēr bijis ļoti nepiekāpīgs, un es aicinu pieņemt šo teksta versiju. Paldies! Paldies! Vēpers kundze, četras minūtes lūdzu. Kolēģi, katru gadu tiek veikts pētījums par to, kā Eiropas Savienības iedzīvotāji vērtē Eiropas Savienību. Katru reizi vairāk nekā 50% saka, ka vislielākais Eiropas Savienības sasniegums ir brīvā pārvietošanās, un tā, tādai atbildē ir labi iemesli. Uh, Eiropā, kur desmitiem gadu ģimenes, pat, pat ģimenes atdalīja robežas un robežu kontrolas, tagad mēs dzīvojam zonā, kur nav iekšējo robežu, un līdz ar to ir sajūta, ka mēs esam visi vienā lielā mājā. Tas ir arī labi mūsu uzņēmējiem un biznesam. Tad kāpēc vairāk nekā pusotru gadu ilgs laiks bija vajadzīgs, lai panāktu vienošanos par kaut ko tādu, ko Eiropas Savienības iedzīvotāji tik augstu vērtē? Atbildi ir uh, tikpat vienkārši, cik sarežģīta populistiskā pieeja ir uh, pārņēmusi dominējošo lomu dažās dalību valstīs un uh, to pat vēlas piemērot dažas valdības. Un te nu mēs esam teksts par Schengens robežu kodeks, par ko es esmu referente, nosaka skaidrs noteikumus un pārbaudas sistēmu attiecībā uz situāciju, kad var uh, ieviest robežas, uh, robežu kontrols pagaidu atjaunošanu piekšējām robežām ārkārtas apstākļos. Es būtu bijusi priecīga, ja būtu simtprocentīgs kopienas lēmumu šajā jautājumā, bet laikam jau vēl nav pienācis īstais laiks. Taču būtu godīgi teikt, ka mums ir izdevies ieviest kaut kādu kopienas dimensiju un papildus garantijas, nodrošinot, ka garantijas netiks ļaunprātīgi izmantotas. Pašreizējās iespējas par robežu kontrolas pagaidu atjaunošanu ir precizētas, un garantija vidū mums būtu jāskat, jāsaredz arī šis samērīguma eh, tests un ietekmes novērtēšana un eh, to, kā tas ietekmē dalību valsts. Tiek ņemt vērā arī komisijas viedokļi. Jaunā iespēja atjaunot robežu kontroli, kas bija padomes lūgums vai drīzāk prasība pirms diviem gadiem, būs tikai kā tāds pēdējais iespējamais līdzeklis uh, ņemot vērā dažādas nopietnus trūkumus uz robežas. Bet šajā gadījumā priekšlikums nāks no komisijas pēc ļoti rūpīgas situācijas izpētes. Citu pārbaudas eh, sistēmu ietvaros mums, vai kontrolas sistēmu ietvaros mums ir jānorāda, ka ir ieviests arī, ieviests arī uh, apsvērums, kurā ir atsauc uz 2011. gada tas nu, nu, normām un tas eh, nodrošina to, ka kopējais periods, kurā šāda robežu kontrola tiek atjaunot, ņemot vērā valsts drošības apdraudējumu, nevar pārsniegt divus mēnešus. Komisija padomēja un Eiropas parlamentam vismaz reizi gadā sniegs ziņojumu par eh, to, kā funkcionē šī zona bez iekšējās robežu kontrolas un visi lēmumi par un par visiem lēmumiem, kas ir pieņemti par robežu kontrolas pagādā atjaunošanu šajā konkrētajā laika posmā. Es esmu ēnu referenti par Koeliju kungu ziņojumu. Es domāju, ka patiesais sasniegums šeit ir komisijas loma. Uh, Ja šodien komisija ir tikai tāds kā novērotājs un te viss balstās uz kolektīvo pārskatīšanu, tad tagad komisija būs atbildīga par lielāko daļu lēmumu pieņemšanu vai nu komitoloģijas procesā vai sadarbībā ar dalību valstīm. Padome var pieņemt rekomendācijas tikai balstoties uz komisijas priekšlikumu. Ir interesanti uzsvērt, ka saistībā ar šo lēmumu pieņemšanas procesu kopīgs ir pieņems kopīgs paziņojums no trim institūcijām un ir paredzēts, ka nākotnē komisijas eh, pro ierosinājumu par dažādiem grozījumiem šajā sistēmā ir jāizskait parlamentā. Ja tas tiks pieņemts, un es ceru, ka tiks pieņemts, tad tas eh, radīs precedentu, ka parlaments ir eh, ļoti, ir, ka parlaments ir jāinformē, nevis tikai ar to jākonsultējas. Paldies! Un tagad padomas vārdā do, uzstāsies Kreitons kundze, lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs, cienītie deputāti. Īrijas prezidentūras vārdā es gribētu paust savu gandarījumu par to, ka mums ir izdevies vienoties par Schengens, Schengens pārvaldības eh, normatīvo pakotni. Tas sākās 2011. gadā kādā Eiropadomē, kad tika atzīts, ka esošais mehānisms ir jā, jāuzlabo, lai reaģētu uz ārkārtas situācijām, kuras varētu apdraudēt Schengens sistēmu. Vienlaiks tika atzīts, ka nevajadzētu apdraudēt personu brīvās aprites principu. Līdz ar to tika izstrādāt divi normatīvi priekšlikumi, lai nostiprinātu brīvo apriti. Tas ir viens no uh, acīm redzamākajiem un praktiskākajiem Eiropas integrācijas panākumiem gadu desmitiem. Brīvā aprite ir dienišķā realitāte daudziem Eiropas pilsoņiem, arī tiem trešo valstu pilsoņiem, kuri ir likumīgi dzīvo Eiropas Savienībā. Šie te pilsoņi neskaitāms reizes ceļo starp dažādām Eiropas Savienības dalību valstīm, un brīv, ceļojuma brīvība ir viens no lielākajām priekšrocībām un komforta avotiem. Tāpēc Schengens zona ir jānostiprina. Jaunais Schengens novērtēšanas mehānisms kopā ar ārkārtas situāciju rēģēšanas mehānismu būtiski uzlabos Schengens telpu un tās darbības pārskatāmību. Protams, es apzinos, ka pārunas par šiem pasākumiem nav bijušas vieglas. Daudziem no jums bija fundamentāls domstarpības par to, kāds juridiskais pamats būtu Schengenes priekšlikumam, bet mums izdevās atrast risinājumu. Mēs kopā atradām veidu, kā virzīties uz priekšu. Grūti vērtības tika ņemts vērā abos pasākumos pēc iespējas vairāk. Parlaments padomu un komiteja nāca klajā ar kopīgu deklarāciju, kur bija norādīts, ka ja Schengens novērtēšanas mehānisms tiks grozīts, tad jebkāda veida ieteikumi tiks iesniegt parlamentā uz apspriešanu, lai parlamentu viedoklis pēc, būtu pēc iespējas ņemts vērā pirms galīgā teksta pieņemšanas, kādas bija šī priekšlikuma gadījumā. Cienītājs, priekšsēdētāji un parlamenta deputāti, paldies šim parlamentam par sadarbību ar mums ceļā uz vienošanos. Es saprotu, ka vakar Libe komitejā balsojums ir pavērs ceļu jaunam parlamentu balsojumam par Schengens pakotni rītdienas plenārsēdē. Nobeigumā es vēlos īpaši pateikties abu eh, normatīvo priekšlikumu referentiem Vēbers kundzei un Koeļu kungam, kuru ieguldījums šajos leģislatīvajos priekšlikumos ir bijis tik liels, ka mums ir izdevies panākt vienošanos. Prezidentūra un padome ļoti augstu novērtē jūsu doto artavu, kā arī es zinu, ka tā padomā arī deputāti. Man bija ļoti Liels prieks klausīties visdažādāko deputātu izteikumus. Mm, tas viss bija ļoti derīgi, produktīvi, un man jāatvainojas, ka šodien braukšu prom, ka došos prom ātrāk, jo man ir jāpiedalās trialogu sanāksmē. Vēlreiz paldies par mūsu ražu, ražīgo sadarbību, un paldies par uzmanību. Paldies, un komisijas pārstāv Malstroms kundze, cienītie deputāti ministres kundze. Tieši pirms gada šajā plenārsēdē mēs atradāmies ļoti grūtā situācijā. Starp trim iestādēm bija emocionāla spriedze. Šodien ir apritējis gads, un pateicoties spraigajām sarunām starp parlamentu kurš darbojas ļoti konstruktīvi un sadarbībā ar dažādām prezidentūrām, to starp īrijas prezidentūru mums ir izdevies vienoties par Schengens pārvaldību. Komisija pilnībā atbalsta panākto kompromisu. Gribētu pateikties Karlosam Koeliju un Renatai Weberei, referentiem, ēnu referentiem, līdzstrādniekiem jūs esat panā, strādājuši ārkārtīgi labi. Kompromiss ir būtisks uzlabojums salīdzinot ar šā brīža sistēmu. Jūs jau zināt, ka ir dalību valstīs ir ieviest jaunas novērtēšanas mehānisms. Tas varbūt nav perfekts. Mums ir vajadzīgs, esošais mehānisms nebija perfekts, mums bija vajadzīgs jauns, kurš uh, labāk nodrošināt tiesību ievērošanu un pienācīgus soļus un kontroli, vienlaikus saglabājot lielāku pārskatāmību. Komisija jaunai komisijai tiek dota centralizēta loma, komisija veic novērtējumu, ja gadījumā tiek atklāti būtiski defekti, tad piedāvātais mehānisms paredz noteikts pasākums, piemēram, uh, dislocēt Frontex robežsargu komandas. Jaunā sistēma paredz arī rēģēšanas mehānismus gadījumā, kad savstarpēji pasākumi nav pietiekami, ja, lai nodrošinātu, ka tiek novērsti smagi defekti sav, Savienības dalību valstu iekšēnē. Uh, jaunā sistēma paredz garantijas. Protams, tas tiek norādīts, ka iekšējo robežu kontrolas atjaunošana ir ārkārtas pasākums, ko piemēro tikai īsu laiku, kamēr tiek atrisināts problēmas, lai mazinātu ietekmi uz brīvo aprit. Jaunā sistēma dod arī dažādas priekšrocības parlamentam. Parlamentam ir aizvien lielāks iespējas ietekmēt Schengens zonu. Tas saņem visu, saņems visu attiecīgo informāciju, gan komisija, gan padomi ir pauduši politisko gribu konsultēt parlamentu attiecībā uz Schengens mehānismu. Kopīgajā paziņojumā ir skaidri norādīts, ja, ja komisija vēlēsies kaut ko grozīt novērtēšanas mehānismā, tad tā versīsies pie parlamenta un ņems tā viedokli pēc iespējas um, vērā pirms galīgā teksta pieņemšanas. Līdz ar to šis instruments ir ļoti veiksmīgs, mēs varam būt par to lepni, lepoties ar to, un tas parāda, ka visi trīs iestādes ir spējīgi sadarboties Eiropas pilsoņu interesēs. Paldies! Paldies! Un tagad politisko grupu vārdā. Vispirms tautas partijas grupas vārdā Vēberkungs. Eh, priekšsēdētāji, ministrs kundze, komisārs kundze, īrijas prezidentūra šajā te nedēļā ir eh, līdz galam novedusi ļoti darbu pie ļoti būtiskiem jautājumiem, patvērums un Schengens joma, un es domāju, ka mums ir jāapsveic viņu ar šo, veiksmi, viņus ar šo veiksmīgo darbu. Es ceru, ka uh, Jums tikpat labi panākumi būs arī trialogā par uh, daudzgad finanšu schēmu. Tautas partijas grupa Schengenas uh, zonu ir vienmēr aizstāvējusi kā vienu no Eiropas Savienības veiksmas uh, apliecinājumiem. Liels paldies referentiem, ko Eliju kungam un Vēbers kundzei. Tie cilvēki, kas šo populisti, kas uh, cilvēks vēlas musināt ar savu populismu, mums ir jāstājas viņiem pretī ar lielu apņēmību. Mēs nedrīkstam viņiem atstāt viņu ziņā politisko arēnu. Šengenā ir vajadzīga lielāka drošība, tas ir tas centrālais vēstījums, un ar uh, šī, šodien ierosinātajām izmaiņām mēs varēsim to panākt, un Eiropas populisti varēs uh, noiet pagātnē. Mūsu referenti jau aprakstījuši šos te panākums, un es jau priecājos par pirmajiem ziņojumiem, kas eh, nāks no neitrālās puses. Es ceru, ka kritiski tik, tas viss tiks pārbaudīts, un varbūt kāds iekšliet ministrs vairs nebūs tik priecīgs ja, par to, kāds būs šis te vērtējums eh, no Frontex. Uh, bet tas viss to sistēmu tikai stiprinās. Negatīvi pavisam noteikti ir tas, ka Eiropas parlamenta līdzlemšanas tiesības šeit nav tikušas atzītas. atzītas. Es joprojām nesaprotu, kāpēc padomu to nobloķēja, jo te tiek aizsargāts par padomas tiesības un rodas tāds iespējas, ka padoma vēlas izlēmt to aizslēgtām durvīm un nevēlas caurskatāmību. Es to nespēju saprast, un tāpēc Eiropas parlaments arī turpmāk cīnīsies par parlamenta tiesībām, un cerams, ka nākotnē mēs, mums izdosies vairāk panākt. Paldies sociālistu un demokrātu grupas vārdā, Enčūkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu apsveikt abus referents un pateikties viņiem par ieguldīto darbu. Aizvadīto pāris gadu laikā, lai sasniegtu šādus rezultātus, es gribētu iesākumā teikt, ka vienošanās par Schengens pārvaldību ir eh, atšķirīgs no tā, ko komisija ierosināja pirms diviem gadiem, bet neraugoties uz to, es domāju, ka salīdzinot ar pašreizējo situāciju, tas tomēr ir progress. Starptaut, starpvaldību modelis eh, ierobežoja iedzīvotāju iespējas pārvietoties. Un es gribētu teikt, ka tā ir tāda ļaunprātīga izmantošana, kas ir varbūt tikai aizberga redzamā daļa, bet eh, robežu pārvaldības ziņā noteikti ir arī vēl citas problēmas, ņemot vērā tās vērtības, kas tiek piemērots. Ir bijušas divas izvērtēšanas sistēmas, viena tāda relaksēta, kas eh, tika attiecināt uz visām Schengens dalību valstīm, un otra izvērtēšanas sistēma kandidātu valstīm, un šī sistēma noved pie absurdiem rezultātiem. Kandidātu valsts, piemēram, Rumānijai vai Bulgārijai, liedz pieeja Schengens zonai, savukārt netika ņemts vērā to, ka šīs abas valstis izmantoja visaugstākos robežu pārvaldības standarts, augstāks nekā Eiropas Savienībā. Ir jāīsteno viena tie paši noteikumi, un kas attieksies uz uh, izvērtēšanu, tad šī sistēma turpmāk būs eiropeiskāka un labāka. Tiks izvērtētas valstis un tiks skatīts tas, vai iekšējā robeža kontrola ir uz laiku jāatjauno vai nē. Tiks ņemti vērā objektīvi dati. Un šajā procesā būs iesaistīta Frontex aģentūra. Tas ir viss, tās ir lietas, kas, kas būs jauninājums. Un šo procesu koordinēs komisija. Iegadījumā tiks konstatēta kaut kāda neefektivitāte, būs vajadzīgi papildus pasākumi, tad eh, komisija varēs attiecīgi rīkoties. Komisija varēs eh, ieviest eh, uz laiku pagaidu robežu kontrols, ja būs konstatēti nopietni trūkumi. Eiropas parlaments arī spēlēs būtiskāku lomu, tam būs piekļuva datiem, tas uzraudzīs visu šo te izvērtēšanas procesu un ar to konsultēsies, ja mehānisms tiks grozīts. Noslēgumā es gribētu uzsvērt, ka manai valstī un dalību valstīm, kas nav Schengenā, un otras dalībās, kas nav Schengen zonā, ar to nepietiks. Ja pārvaldības mehānisms, mehānismā netiks iekļauts arī Schengen zonas paplašanāšana. Rumānijas un Bulgārijas pieteikums ir jau divus gadus spēkā, un te mēs nevaram runāt par tādu sadarbības garu. Un šī iemesla dēļ es gribētu ierosināt jaunu risinājumu, jaunu dalību valstu iekļaušanai Schengen zonām parlamentā. Paldies! Un tagad došu vārdu Alda grupas vārdā Vēberskundzei. Uh, Tā ir kļūda, es runāšu beigās, bet es izmantoju šī izdevību, lai pateikto Sīrijas prezidentūrai, ministrs kundzei, kam jāiet projām. Liels paldies par visiem jūsu pūliņiem, lai varētu pabeigt darbu pie šī te jautājuma. Labi, vai jūs vēlties atbildēt, ministrs kundze? Uh, tikai tāds attālināts paldies. Labi. Tad turpināsim pēc šīs īsās uzrunas. Ždanaks kundzei vērts zaļo grupas vārdā. Ja dear minister, and, dear... Jā, priekšsēdāji, ministrs kundze, komisāra kungs, vispirms es vēlētos pateikties uh, referentiem eh, Koelio kungām un Vēbers kundzei par, par ilgajiem centieniem. Um, uzstājot uz parlamentu nostājot, tas tika apstiprināts arī Lība komitejā pirms gada. Nožēlojam, ka šie centieni nav vainagojušies ar panākumiem. Zaļo grupā mēs jau pašā sākumā atbalstījām eh, priekšlikumu par Eiropas Savienības eh, mehānismu eh, par pagaidu robežu kontrols atjaunošanu un Schengens izvērtēšanu. Mēs arī stingri iebildām pret uh, juridiskā pamata pārskatīšanu attiecībā uz Schengens likumdošanu, tādējādi izslēdzot parlamentu no lēmumu pieņemšanas procesa. Pat ja komisijai neizdevās uh, pienācīgi aizstāvēt Eiropas Savienības nostāju, parlamentam bija jāvirzās uz priekšu, un um, brīvprātīgas konsultācijas um, nav nekāds labais kompromiss, un visbeidzot, kas nav mazāk svarīgi, uh, atjauc, atsauc uz nelikumīgo imigrāciju mums nav pieņemama. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, mēs nevaram atbalstīt 29. māja vienošanos, kas apstiprina uh, virzīšanos atpakaļ attiecībā uz uh, robežu kontrolas sistēmu. Šis iznākums noteikti nav saskaņā ar Schengen sistēmas konsekvenci. Paldies! Paldies, un uh, tagad Eiropas konservatīvo vārdā Vandālen kungs. Mike, please. Let us try another one. Ok, tātad viņš nav nu ieradies. Lūdzu, nākamais runātājs. Uh, Cienītais priekšsēdā kungs, vienošanās par Schengenas akī ir par kontroli. Ir, ir uh, jautājums, kas ir ļoti svarīgs brīvā pārvietošanās ir svēta lieta, un kontroli drīkst būt tikai uz neilgu laiku. Robežu kontroļu atcelšana ir savā ziņā tomēr arī savā mēnes pusē, jo vergu tirzniecība, cilvēku tirzniecība savā ziņā ir liberalizēta, piemēram, Sievietes tiek transportētas pa visu Eiropu, policija to redz, bet neko nevar izdarīt. Tiesa nolēmusi, ka Nīderlandes žandarmi nevar lietot video novērošanu robežu kontrolas punktos vairāk nekā 24 stundas mēnesī. Tas tātad veicina pārkāpums. Dalību valstīm ir jācīnās pašām saviem spēkiem pret noziedzību. Protams, liberalizācija ir laba lieta, bet nebūsim naivi, arī noziedznieki izmanto jebkādu veidu lakūnas, jebkādu veidu trūkums Eiropas sistēmā Schengen ir perfekta, bet pilnīgi vaļais robežas arī nav risinājums. Paldies, un tagad tiek dots vārds nākamajam runātājam. Paldies, priekšsētāji. Man jāsaka, ka esmu diezgan dusmīgs par to, kas ir noticis Šengenā un grūto situāciju. Un nevar saprast, kas notiek, kad ir acīm redzams migrantu pieplūdums. Esmu lasījis, ka ārkārtas gadījumos var atjaunot robežu kontroli bet ko mēs saucam par ārkārtas gadījumu? Cik ilgu laiku? Divus mēnešus, sešus mēnešus, ja ilgāk, ko mēs darām, izliek, mēs izliekamies, ka nekas nav noticis. Diemžēl šī direktīva ir jāpiemēro valstīs, kurās ir sociālaekonomiskas problēmas, kurās tieši, uz kurām tieši gāžas tie, kas grib izmantot šo valstu vājo stāvokli. Mums ir grūti vērsties pret noziedzniekiem, ja mums nav adekvātu pietiekamu pārbaužu uz robež, pie robežām. Ko darīt ar, piemēram, kopienas uh, pilsoņiem, kas ir noziedznieki? Vai mēs varam viņus repatriēt? Jautājums, ko, ke, ko Schengens robežas sistēma saka šādos gadījumos, vai ir iespējams repatriēt savienības pilsoņus. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs. Nākamais runātājs apvienotā kreisie Ernstas kundze. Jā, tagad mēs, dāmas un kungi iekšēju robežu atcelšana un robežu kontroļu atcelš, likvidēšana ir viens no savienības lielākajiem sasniegumiem. Tos, to nevar atstāt valdību patvaļas ziņā. Šī brīvība ir saistīta arī ar savienības pamatiesībām, brīvā aprite. Un, ja tā, saucamā, tā saucamie grūtie uh, Eh, saucamās problēmas vai ārkārtas situācijas radīsies. Un tad, ja piemēram pie šīm situācijām mēs pieskaitīsim arī migrantu plūsmu un ie, iedarbināsim šādus te uh, regulēšanas mehānismus, tad var teikt, ka migrā, ar migrantiem būs pietiekami, lai atjaunotu robežu kontroli. Man liekas, ka beig, beigās migranti tiek padarīti par Eiropas gr politikas grēkāžiem, un tas nav pieņemami. Ja mēs skatāmies uz padomus ieteikumiem, tur teikt, ka komisija paliek šeit kā kontrolieris, un kontrols var turpināties zinām laiku, bet ko darīs parlaments? Parlaments būs tikai tāds, tāds kā uzklausītājs, nekaitīgs. Mēs taču izlēmām abi referenti Un es gribētu abiem viņiem pie viena pateikties, lielu visu cieņu viņiem. Viņi divus gadus cīnījās ar zobiem un nagiem, lai šāds novērtēšanas mehānisms ierast būtu radīts, lai tiktu radīts taisnīgums starp dalību valstīm un trešām valstīm pārskatāmība, bet neraugoties uz to, mēs esam nonākuši zaudētāju situācijā. Un nedrīkst būt tā, ka parlaments brīvprātīgi atdod savas tiesības. Uh, Schengen nedrīkst nonākt valdību un politisko spēku gūstā, un līdz ar to mēs nevaram runāt šeit par veiksmīgu kompromisu. Paldies! Nākamais runātājs Zilstra kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es uh, bieži vien esmu izteicies pret Schengenu. Uh, Protams, ka robežu atcelšana uz papīra ir lieliska lieta, bet praksē mēs pārliecinamies, ka tik daudz tam priekšrocību nemaz nav, jo Schengen paver iespēju uh, noziedzniekiem un gal galā uh, ikdienas uh, vārti tiek koncentrēti Briselē, atstājot mazāk vārds dalībvalstīs. Ja dalībvalsts vēlas ieviest eh, jā, robežas, viņām ir jāļauj tāda iespēja. Un pasu kontroli nekādā veidā neapdraud pilsoņu brīvu pārvietošanos, tāpēc man rodas jautājums, kāpēc visi tik alerģiski izturs pret robežu kontroli. Schengen ir piemērs uh, Eiropas politikai, kas ir izgājusi no rāmjiem, tāpēc es aicināšu eh, padomājiet par savu pilsoņu interesēm. Paldies! Paldies! Nākamais runātājs Maķie, minūtes, Maķie kundze uz divām minūtēm. Paldies, eh, priekšsēdētāji, ministrs kundze, komisārs kundze. Es vēlētos apsveikt Vēbers kundze kas, un Kalio kungu, kas ir paveikuši lielisku uh, darbu. Uh, Vispirms eh, mēs nodrošinām um, to, ka pilsoņu brīvu pārvietošanās tiek saglabāta arī turpmāk. Tā ir pamattiesība. Daudziem tā ir taustāms rezultāts um, Eiropas pilsonībai. Uh, Un daudz no pilsoņiem to uzskata par vienu no labākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā. To nevajadzētu apstrīdēt. Visa veida robežu kontrolas atjaunošanai būtu jābūt eh, pēdējam risinājumam. Šī reforma mums ļauj uh, uzlabot arī drošību Schengens zonā un līdz ar to pilsoņu drošību. Turmāk mums būs efektīvs Schengens zonas izvērtēšanas mehānisms un mēs varēsim uh, efektīvi izvērtēt to, kā tiek īstenot uh, robežu kontroli, pateicoties ekspertu grupas darbām. Mēs um, uh, dosim iespēju arī atjaunot uh, robežu kontroli, lai šīs, uh, šī kontrole nekļūtu uh, par uh, tādu kā žogu ar caurumiem. Mums ir jācenšas uh, atbalstīt šādu uh, robežu kontroli ieviešanu, bet tikai tādā gadījumā, lai aizsargātu Savienības pilsoņus, bet mums nevajadzētu būt naiviem, jo īpašos uh, gadījumos ir nepieciešama preventīva robežu kontrols atjaunošana. Tāpēc dalībās arī turpmāk varēs to darīt drošības apsvērumu um, nolūku un atsaucāties uz sabiedrisko kārtību, jo drošībai ir jābūt pār visam. Šis ir milzīgs solis uz priekšu, jo tas mums eh, dod Eiropas mehānismu, kas ļauj labāk kontrolēt robežas, un tādējādi mēs nodrošinām pilsoņiem tādu Schengenas zonu, kurā viņi var brīvi pārvietoties un to darīt drošībā. Šo pakotu mēs esam panākuši pateicoties referentu darbam un komisijas darbam. Diemžēl padome šajā izvērtēšanā nav parādījusi eh, demokrātisku pieeju, un To es nosodu. Paldies! Paldies, uh, Maķie kundzei. Tagad vārds uz divām minūtēm Gēbels kungam. Priekšsēdētāji, 85. gadā es biju tas, kas aicināja parakstīt pirmo Schengens vienošanos, uh, no nu, uh, kuras tālāk ir izaudzis šis projekts, ko tā novērtē Eiropas pilsoņi. Dažas valstis vēlas uh, saglabāšanas klauzulas, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Ja mēs uh, vēlamies tik tiešām cīnīties pret uh, cilvēku tirsniecību pie ārējām robežām, mums nevajadzētu pakļauties šīm bailēm. Līgumā teiktais ir skaidrs. 78. Um, pantā skaidri ir teikts, ka um, Savienība cenšas nodrošināt kontroli un attiecīgi nākamajos uh, punktos ir minēts, kā šai kontrolē ir jānotiek. Un te ir teikts, ka dažos gadījumos, kad uh, pil, pieplūdums no trešajām valstīm ir ļoti liels, ir iespējams pieņemt pagaidu pasākums. Ar to pilnībā pietiekt, lai tiktu galā ar ārkārtas situācijām. Uh, Tas, ko dažas dalībās vēlas panākt ar šo vienošanos, par kur mēs runājam, ir Schengens renacionalizācija. Un, protams, vienošanās, kas panākta uh, trialogā, sniedz zināmas garantijas, proti, eh, ka tas ļaus komisijai um, novērst jebkādu veidu populistiskus uzbrukums uh, uh, imigrantiem. Bet es esmu pret uh, šādu teātri. 1,5 uh, miljonu pilsoņu ik uh, dienas šķērso robežas un kurš var viņus kontrolēt? Kurš vēlas katru dienu kontrolēt uh, tūkstošiem pilsoņu, kas strādā kaimiņu valstī. Es domāju, ka mums ir jāsaka nē šīm bailēm, kuras ir pamatā dažu uh, dalībvalstu valdību rīcībai. Paldies, paldies Gebels kungam, un tagad vārds Čentīnī kundzei. because they opened here. Judith? Take mine. Because they opened here. <laughs> That's the, the reason. I'm sorry. It is jā. Dank u, voorzitter. Paldies, priekšsēdā kungs. Pēc kāda, kad ir bijušas debatas par to, kā var novērtēt šo Schengen sistēmu un uz laiku aizvērt robežas, lēmumi beidzot ir pieņemti. Bet kas ir noticis pēc gada? Ko grib dalība valstis? Ne, mēs neesam dzirdējuši izskaidrojums par to, kāpēc ir vajadzīga šī pagaidu robežu kontrolas atjaunošana uz iekšējām robežām. Parlaments prasa konkrēts paskaidrojums. Manuprāt, tam ir nozīme. Mums jābe, jā, jāspēj paskaidrot pilsoņiem, kas notiek. Nīderlandes iestādes dažas mēne, gadus, dažas dienas mēnesī var pārbaudīt mm, automašīnu numurus. Tas ir, nu, mm, piemēram, viņi aptur austrum eiropiešus, uzskatot viņus par bīstamiem, sliktiem cilvēkiem, bet šķiet, ka daži dalībvalsts vienkārši zaudējuši sajēgu un dara visu, kas viņiem ienāk prātā. Paldies, un tagad vārds minūti Vlašaka kungam. Cienītais priekšsētā kungs, dāmas un kungi, jaunie noteikumi Schengenas telpā un Schengenas sistēmā mm, ir tādi, ka visi trīs iestādes ir saņēmuši beidzot sasnieguši kompromisu saskaņā ar kuru tiek paredzēts, ka iekšēja kontrole tiek atjaunot uz robežām tikai tad, ja pastāv draudi valsts drošībai, un it īpaši konsultēties ar citām dalību valstīm un Eiropas komisiju. Manuprāt, šis teksts ir līdzsvarots. Ņemot vērā jaunos noteikumus, ir atzinīgi vērtējams, vērtējam arī iespēju vai nu atjaunot šo kontroli vai neatjaunot Mm, Čehiem ir negatīva pieredze ar kontro, robežu kontroli atjaunošanu ar Vāciju. Schengens sistēma bez iespējas atjaunot iekšējo kontroli ir viena no lielākajām veiksmju stāstiem Eiropas integrācijā. Mums jāturpina efektīvi sadarboties vienkārši Schengens sistēmas ietvaros, bu, u, u, izturoties atbildīgi. Paldies, Patinkungs, uz minūti. Pagājuši, kad mēs redzējām, ka Schengen sistēma burtiski sarāvās migrantu plūsmu ietvarā, ietekmē dažādībvalsts ievies vienpusīgas kontroli, robežu kontroli, reizēm par vēlu, reizēm nepietiekamā apjomā. At, tie mēs atļaujam tikai dažās, dažos gadījumos ieviest kontroli uz īsu laiku tas var būt tiešām par maz un par vēlu. Atvērto robežu politika var strādāt tikai tādās valstīs, kurās ir līdzīga un stabila ekonomika un kultūra. Eiropas atvērto robežu politika ir katastrofa parastiem cilvēkiem un ir radījusi neskaitāmas sociālas problēmas. Tas viss ir izdarīts politiskas ideoloģijas vārdā, un Eiropas pilsoņi tam nepiekrīt. Šī ideoloģija Eiropas kontinentā tā, šī ideoloģiski skan. Eiropa ir vienots kontinents, bet apvienotā karalista nav daļa šim kontinentam. Atcerēsimies, ka saskaroties ideoloģijā ar realitāti, parasti uzvar realitāti. Mārtiņa kungs, um, Gēbels kungs grib uzdot jums jautājumu. Jums ir, jūs esat ļoti veiksmīgi uzstājies, jums ir divas zilās kartītes, viena no Gebels kunga un otra no Marvai, Morvai kundzes. Priekšētāji kungs, um, mēs nu pat dzirdējām, ka Eiropas politika robežu kontrolas jomā ir esot pamatīgi katastrofa. Mēs, zinā, mēs zinām, ka Lielbritānija nav Schengenas zonā. Vai Bertena kungs var izskaidrot man, kāpēc desmitiem tūkstoši nelegāli imigrantu atrodas viņu valstī un kāpēc viņu valstī tik daudz problēmu ar imigrāciju? Un tagad Morbai, Morbais kundze. Paldies uh, visu cieņu Bertena kungam un pārējiem rietuma eiropiešiem. Es kā austruma eiropiete gribētu pajautāt, ja jūs gribētu pārskatīt visu brīvās aprites darbinieku, darba ņēmēju un personu brīvības, aprits brīvības jautājumu, vai jūs apsvērtu arī pārskatītu kapitāla aprits brīvību, tad mēs būsim priecīgi aiz, aizslēgt savu rob, savas robežas un neielēst rietumu kapitālu tur un dabūt atpakaļ savu tautsēmniecību. Paldies, vai man ir 30 sekundes. Vispirms um, Gēbels kunga jautājums par robežu kontroļu katastrofu. Britānija, Lielbritānija ir Schengen, Schengen, nav Schengen sistēmā, bet mēs aizvien cīnāmies ar sekām, ja cilvēki viegli nokļūst kalē un tad pārlec pāri un iekļūst pie mums. Imigrācijas politika ir katastrofa manā valstī ne tikai Eiropas Savienības valsts val, dēļ, bet tāpēc, ka Brīt, Lielbritānijas valdība ir bezgribas veidojums, tā nestājas pretī migrantiem. Un atbildot uz Morvais kundzes jautājumu par brī, personu brīvības apri, brīvo aprit, mē, manā partijā mēs tai neticam. Mēs ticam kontrolētai imigrācijai un kont robežu kontrolas politikai. Mēs negribam apturēt imigrants un cilvēkus, kas ierodas, bet mēs gribam, lai tas tik kontrolēts mūsu valdības un uh, Britu tautas interesēs, nevis politisko, sakot tādai politiskai ideoloģijai, kam mēs nepiekrītam, kas attiec uz kapitālu, kas. Es saprotu, ka ir dažādas problēmas, mēs esam redzējuši dažādu veidu politiku, un tas viss ir jāizsver cilvēku un vispārēju interesēs. Mr. Obermans. Viena minūte. Ab Obermaier kungs. Paldies, es nevaru piekrist eh, tiem lielajiem priekiem par Schengeni. Tas gan ir pozitīvs risinājums, bet eh, ja mēs atceramies eh, šo te drošo robežu ar Šveici, tas ir tāds pozitīvs risinājums, bet nepareizs ir tas, ka lēmums par iepriekšējo robežu kontroļu atjaunošana tiek birokratizēts un uh, tiesības noteikt šādu pagaidu robežu kontroli dalību valstīm tiek atņemts. Es domāju, ka tas ir dalību valstu suverēns jautājums. Es domāju, ka šis jautājums ir jārisina, ir ar kaimiņu valstīm jāuzsāk dialogs par šo jautājumu. Un vai nu šāda sistēma nenovedīs ne pie kā, vai arī būs par vēlu jo nelegāli imigranti jau negaida pacietīgi pie robežas, kamēr Brisele izlems rīkoties. Paldies, Obermajer kungs. Tagad pusotra minūte Papa Nikolau kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdē kungs. Nav nekādu šaubu par to, ka galīgā vienošanās par Schengenas pakotni ir būtisks panākums solis uz priekšu. Paldies! referentiem par viņu pūlēm, un es teikšu, ka es arī sekoju uzmanīgi līdzi visam šim procesam, skatījos trešo ziņojumu par grozījumiem Schengen sistēmā. Mēs pirmajā, un es ceru, ka mēs nobalsosim rītdien par to bez lielām problēmām. Schengena brīvā aprite ir viena no labākajiem Eiropas integrācijas panākumiem, un tas ir jāievēro visām dalību valstīm. Diviem vārdiem izsakot, lai šī politika izdotos, tai jāpie, jāievēro visām dalību valstīm. Solidaritāte ir, vajad, ir vajadzīga no visu to dalībvalstu puses, kuras piedalās Schengenes sistēmā, bet populistiskie apgalvojumi, kas izskan, liecina vienkārši par Eiropas politikas un integrācijas nezināšanu, nepārzināšanu un konkrēti tie, kas domā, ka ar kontroli varētu atrisināt nelikumīgo imigrantu problēmu, viņi vienkārši nesako līdz realitātei. Viņi nav sapratuši, kāds ir Schengenas telpas darbības gars un, un Uh, iecere. Ceru, ka varēšu vēlāk atbildēt, ja vēl radīsies jautājumi priekšsēdē kungs. Pusotra minūte vārds tiek dots Lope de Agilāram. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam piedzīvojuši to, ka uh, Schengens pakotne un padvaram pakotne eh, tiek atbloķēta. Robežu kontrols atjaunošana pie iekšējām robežām šis jautājums visbeidzot ir ticis atrisināts, un es pateicos eh, referentiem, kas strādājuši pie šī jautājuma. Vienlaikus ir jāuzsver, ka dalībvalstīm ir nepieciešama lielāka uzticēšanās, savstarpējā uzticēšanās. Ar šo pakotni tiek nostiprināts uh, parlamenta pilnvars, un šis ir ļoti nozīmīgs jautājums uh, personu brīvai kustībai, kā arī pilsoņiem kopumā. Par šo dokumentu mēs uh, diskutējām jau 18 mēnešus, un pēc tam, kad uh, nacionālisti ir pieprasījuši renacionalizēt robežu uh, kontrols jautājumu, Mm, mums beidzot ir izdevies panākt vienošanos. Mums ir jādod skaidrs signāls pilsoņiem par to, ka izmaiņas um, šajā jautājumā notiks saskaņā ar pilsoņu viedokli. Brīva pārvietošanās ir uh, viens no dārgumiem uh, Eiropas eh, Savienības pilsoņiem. Paldies, paldies, un tagad vārds Kēlērs kundzei. Paldies, es diemžēl neredzu, ka šīs eh, Schengen risinājums dotu kāds labums. Eiropas Savienībai. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc iekšējās robežas var tikt slēgtas. Deficīti, trūkumi, tas var nozīmēt, smagi trūkumi pie ārējām robežām, tas var nozīmēt ļoti daudz, ko, piemēram, eh, migranti, ka tur pulcēs, bet vai tas ir iemesls slēgt iekšējās robežas? Es domāju, ka tādā veidā mēs šo pārvietošanās brīvību ierobežot vēl vairāk. Un šis jautājums ir nacionāla rakstura, lai gan iekšējās robežas skar visus Eiropiešus. Es gribētu pateikties eh, referentiem par viņu ieguldīto darbu, bet man ir jāsacina, ka Eiropas un demokrātija demokrātiska reforma Schengen zonā nav izdevusies, un tas ir ļoti žēl, tādēļ, ka Schengen ir viena no ļoti būtiskajām jomām Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies Kellers kundzei, un tagad došu vārdu uz vienu minūti Bielana kungam. Liels paldies, priekšstādātāji! Bez šaubām brīva persona pārvietošanās ir viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā. Tas ļauj mūsu pilsoņiem brīvi pārvietoties, dzīvot uh, un strādāt citās dalībvalstīs. Pagaidu uh, robežu kontrolas atjaunošana ir saprotama, ņemot vērā uh, ārkārtas apstākļus, kāda varētu rasties, piemēram, tero terorismu uh, draudi. Diemžēl ir daži priekšlikumi, kas attiec uz uh, robežu kontrols eh, nostiprināšanu, eh, kas ir ekonomiski apsvērumu vadīts, es domāju, ka tās nav savietojams ar kopienas principiem. Es domāju, ka tas nav Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Mums ir jā, jāņem vērā eh, to, kāds ir iegūms, jo um, no imigrācijas iegūst attiecīgās valstis. Uh, Mums ir jānostup, jānostiprina ārējās robežas, jo te mēs saskaramies ar um, bīstamo um, nelikumīgo imigrāciju. Paldies, un tagad vārds Salvarākus kungam. Paldies, Vērsētē kungs. Viena no galvenajiem ieguvumiem Schengenā ir brīvā persona aprīt. Tomēr tam ir arī trūkumi mums, mēs ticam, ka ir nepieciešami nodrošināt dalībvalstu robežu drošību. To var nodrošināt ievērojot iekšējos noteikumus, neiejaucoties Eiropas Savienībai. Mums ir jā, ar savu valsts noteikumiem jānodrošina migrācijas plūsmu pārvaldību. Kā lai to mēs izdarām, pie, priekšsēdā kungs? Nevar būt tā, ka viss spiediens no no migrācijas plūsmām tiek vērsts pret dienvidu valstīm. Ziemeļu valsts to nejūt tik daudz. Grieķija, salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, vairāk, cieši vairāk nekā jebkura cita Eiropas Savienības valsts. Grieķijas ekonomika šobrīd ir pilnīgi sagrautā stāvoklī. Diemžēl Eiropas politiskā migri, migrācija mm, nenostāda Atēnu Atēnas ļoti veiksmīgā stāvoklī. Periodā 2007. līdz 2011. gadā vesels miljonus citās valstīs bija izmaksas, ko radīja imigranti Grieķijā. Šīs izmaksas bija 30 reizes lielākas. Paldies, Samla Maka kungs. Jā, es nākamo reizi es jums nerādīšu āmuru, bet pavicināšu papīru. Labi, tas bija joks. Tagad <laughs> Gomes vai Gomes kungs ir šeit, Goliņš kungs nav. Tad pusotra minūte Gal, gal kungs. Gal kundze. Paldies, priekšstādātāji komisārs, kundze, cienījamie deputāti. Vienošanās, kur mums izdevies panākt Pēdējo nedēļu laikā ļoti spēcīgs signāls mums ir izdevies saglabāt vienu no svarīgākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā, proti Schengens akī. Cerams, mums ir izdevies to padarīt efektīvāku un atklātāku. Es vēlos apsveikt Karlos Kaeliju un eh, Renātu Vēberu par lieliski paveikto darbu. Tas nav bijis viegls eh, saruna process, un gal galā visas trīs institūcijas ir piekrietušas eh, šim risinājumam. Tas ir solis uz priekšu. Lai uzlabotu Schengens pārvaldības efektivitāti, mums ir nepieciešams visu atbalsts, jo tas nostiprinās šajā jomā sasniegto ikviena Eiropas pilsoņa labā. Tā kā ir e, ierobežojumi attiecībās to, ka dalībās var atjaunot robežu kontroli, e, arī tas ir apsveicami. Un arī komisijai būtu jārīkojas aktīvāk. Arī tādos gadījumos, kad dalībvalstīm var nodrošināt ārējo robežu kontroli. Ir ļoti svarīgi tas, ka ar šiem sistēmas uzlabojumiem mums ir izdevies izskaust um, um divkosīgu pieeju, un mums noteikti ir jāuzlabo savstarpējā uzticēšanās dalībvalstu starpā. Es domāju, ka tas ir izšķirīgi. Paldies! Paldies, vārds uz vienu minūti Gijoms kundzei. Paldies, komisār kungs, cienījamie kolēģi, solidaritāti un savstarpējā uzticēšanās ir nopietni tikus apdraudēta pēdējo gadu laikā. Brīva pārvietošanās, kuru dažas dalībās pēdējā laikā ir apdraudējušas, Ehm, nekādā veidā to nepamatojot, arī nav eh, pieņemams. Visbeidzot, mums ir izdevies panākt kompromis, kas nostiprina kopienas pieeju un nostiprina šo eh, sasniegumu. Protams, ka šajā jomā mums būtu eh, vēlējies iet, mums, mēs būtu vēlējušies iet tālāk, jo īpaši jautājumā, kas ir cieši saistīts ar pilsoņu tiesībām. Mūsu izaicinājums ir nodrošināt savstarpēju uzticēšanos vai atjaunot savstarpēju uzticēšanos, kādu pastāvēja Schengens eh, zonas pašos ieviešanas sākumos. Mums ir labāk jāpārvalda nelegālā imigrācija Eiropas Savienībā un nevajadzētu ar to spēlēties politiskās darba kārtības ietvaros. Paldies, paldies, un tagad uz vienu minūtu vārds Fordas kundzei. Paldies. Iespējas kontrolēt savas robežas ir ļoti svarīgs nacionālajai suver suverenitātei. Apvienotā karalista gan nav Schengens zonā, bet es atbalstu komisijas nostāju, ka. Uh, galīgā kontrola pār robežām ir jāgulstas uz eh, nacionālos dalībvalstu valdību pleciem, bet ir bijuši daži šokējoši gadījumi, kad individi, kas eh, ir zināms eh, vienā valstī nerada apdraudējumu, bet citā valstī, kur viņi ir mazāk zināmi, rada reāli apdraudējumu. Mums ir arī jāaizsargā savu iedzīvotāju, un tāpēc mums ir jānodrošina pienācīga un pilnvērtīga informācijas apmaiņa. Ir ļoti svarīgi sagatavot sārakstus, kuros būtu iekļauti ļoti bīstami e, cilvēki, un stingrs robežu kontrols var palīdzēt to īstenot. Paldies, pusotra minūte Makovejs kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbalstu trīs ziņojumus par Schengens jautājumu, jo tie rada brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Es gribētu, lai šajos ziņojumos, šie ziņojumi panāktu uzlabojumu. Pirmkārt, standārts Schengens zonas valstīm ir uh, mazāk stingri salīdzinājumā ar tād, standartiem tādās valstīs kā Rumānijā un Bulgārijā, taču saskaņā ar jauno sistēmu standarti visur būs vienādi, vienalga vai pusruna par Schengens pašreizējām dalību valstīm vai valstīm, kas Schengenā neiekļaujas. Otrakārt, tiks uzraudzītas iekšējās kontrolas. Pašlaik nelegāls kontrols. Uh, uz iekšējām robežām, bet nākotnē tā nevarēs notikt. Ir tādi gadījumi, kad uh, turistu autobus pārvietojas uz uh, citu dalībvalstu un tiek kontrolēt. Un tagad mēs varēsim pārbaudīt, vai tie ir labticīgi turisti vai nē. Ir arī idejas par to, ka iekšējās kontrolas uh, varētu tikt atjaunotas. Uh, izmantojot īstenāku, stingrāku sistēmu, bet tas var notikt tikai ar Eiropas komisijas lēmumu. Un, ja padomē izsaka lūgumu un iesniedz arī pierādījumus. Tāpat arī parlamentam jādod savu piekrišanu. Es domāju, ka tas ir labāks risinājums sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Es domāju, ka tas viss novedīs pie brīvas kustības Eiropas Savienībā, kas būs vienlīdzīgi visiem iedzīvotājiem. Paldies Makovejs kundzei, un tagad došu vārdu Morais kungam vienu minūti. Es nāku no dalību valsts, kas nav Schengens zonā, un mēs augstu vērtējam brīvo pārvietošanos Schengens zonā, taču šī te oportuniskā situācija, kas ir radusies, uh, liek mums padomāt par šo situāciju. Mēs varam analizēt abus ziņojums un varam izteikt iebildumus pret parlamenta lomu. Un, bet mums ir jāizvērtē, ko referenti ir panākuši un to lēcienu, kādu mēs no šīm oportuniskajām situācijām esam panākuši un nonākot pie pašreizējās situācijas. Es esmu pilsonis, kas nebauda šo te brīvo kustību. Es domāju, ka tas ir radījis progresu, demokrātisko pārskatu atbildību un caurskatāmību. Tā nav perfekta situācija, bet tas ir reāls progress, un tāpēc mana grupa augstu vērtē vienošanos. Es domāju, ka tas tik tiešām ir solis uz priekšu. Tas nav ideāls risinājums, bet tas ir progress. Paldies Marais kungam, un tagad. Kolārskas kundze, vai viss kārtībā? Man ir Vai jums viss kārtībā? Jā, man ir viens minūtes runa, es tikai nejauši pacēlu zilo kartīti. Labi, viss kārtībā. Skurijas kungam pusotra minūte. Paldies, priekšsēta kungs. Vispirms ļaujiet man pateikties mūsu referentiem Koelju un Weberei, kuri cītīgi strādājuši, lai mēs panāktu to rezultātu, par ko mēs šodien runājam. Mēs runājam par novērtēšanas mehānismu, kurā komisijai un dalībvalstīm ir noteicoša loma, bet vajadzētu arī saprast, ko mēs gribam mainīt. Es runājam par ko iekšējo robežu kontrolas atjaunošanu ārkārtas gadījumos. Tas neskar, nedrīkstētu tam, ne, tas nedrīkstētu skart personu apriti, kas ir viena no mūsu pamatvērtībām. Mēs esam piedzīvojuši dažos mūsu, dažās valstīs grūtības spriedzes brīžus, to, kas notika pēc arābu pavasara, tad nācās iejaukties, jo mūsu sabiedrībās vēl ir pārāk lielas atšķirības. Vienpusīga izvēle var apdraudēt mūsu kopā esamības pamatojumu. Tas, ka visi pilsoņi var brīvi braukāt pa mūsu valstīm bez policijas, dokumentu uzrādēm, uzrādīšanas, tas ir pamats lepoties, ka mēs esam tikuši pāri pagātnes mantojumiem. Daži varbūt īsti prāto, vai mēs tagad taisāmies atgriezties pagātnē, kur vairs neeksistē. To mēs nu dienu negribam. Paldies, kur ir kungs, un vārds uz minūti, pusotru minūti tiek dots poskurtas kundzei. Viņa nav šobrīd zālē. Ļoti labi. Tad pusotra minūte Protaševičam. Paldies, priekšsēdā kungs, komisārs kundze. Brīva aprite bez pasu uzrādīšanas un robežām ir viens no svarīgākajiem pierādījumiem tam, ka Eiropa ir vienota. Par to nav ne mazāko šaubu. Mēs šeit runājam par citu veidu tiesisko regulējumu, par diviem instrumentiem. Viens ir par robežkontrolas pagaidu atjaunošanu, kas ir ļoti svarīgs, sva, kam ir svarīgs sekas attiecībā uz aprits brīvību. Es gribētu skaidri norādīt, ka šāda veida pārmaiņas ir riskantas Es nesaprotu, kāpēc tās tika piedāvātas, bet es balsošu tomēr pār abiem ziņojumiem. Es to darīšu, jo es ticu, ka attiecībā uz robežu kontrolas pagaidu atjaunošanu un novērtēšanas mehānismu tie atbilst visām prasībām un robežu apsardzībai ir jānotiek saskaņot, un tas tā ir jāuzrauga Eiropas komisijai. Komisija arī ir līguma uzraudzītāji, un uzskatu, ka tai ir cieši jāuzrauga tas, kā šie noteikumi tiek ievēroti. Es gribētu atzīmēt, ka man, es neuzskatu, ka būtu liels pamats atjaunot šo robežu kontroli. Mēs saprotam visas bāžas par pārkāpumiem, tomēr tās būtu jākliedē Paldies. Un tagad uz minūti nākamais runātājs. Liels paldies! Šengens uh, ietvers ir viens no lieliem panākumiem Eiropas Savienībā. 26% no mūsu pilsoņiem uzskata to par lielu panākumu. Mobilitāte ir viena no pamatbrīvībām un tā ir jāievēro, tā jāsaglabā, tāpēc mums ir vajadzīgs līdzsvars starp uh, mobilitāti un drošību. Un uh, visiem jāgarantē saviem pilsoņiem uh, šīs abas brīvības. At, mēs uh, pēdējos gados vairāk kārt redzējām, ka mobilitāte tika apdraudēta. Un katrai valstī jārīkojas tā, lai mobilitāte netiktu ierobežota robežu kontrolas jāievieš no jauna tikai patiesi ārkārtas gadījumos. Katrs no tādiem gadījumiem ir ārkārtas risinājums, un tāpēc viena valsts nedrīkst par to lemt vienpersonīgi. Šī kompetence jāpiešķir komisijai un jāiekļauj arī Eiropas parlaments. Paldies! uh, eh, Mišsāras kungs. Paldies priekšsādātāji. Gan no politiskā skata punkta, gan kā parastais pilsonis, es uzskatu, ka Schengenas nolīgums ir viens no lielākajiem sasniegumiem. Šī sistēma mums ir jāsaglabā un jāizstrādā sīkāk. Uzskatu, ka nepieciešams saglabāt mobilitātes principi Ja mēs e, ieviesīsim no jauna regulārās kontroles uz iekšējām robežām, tas būs ļoti nopietns solis atpakaļ. Mēs vēl atceramies, kā tas bija, kad uz katras robežas jūs tikāt kontrolēti. Pašlaik tas drīkst notikt tikai izņēmuma gadījumos, un šie izņēmumi nedrīkst kļūt par parastu parādību. Protams, migrācija ir uh, jāiegrožo, ja ir tā ir nelegāla, bet mobilitāte ir prioritāte. Un problēmas jārisina savādāk, neiegrožojot mobilitāti, kas ir viena no pamatbrīvībām. Mobilitāte ir mūsu unikālais sasniegums, sasniegums un mēs nedrīkstam to apdraudēt. Protams, ārējas robežas ir jāstiprina bet tas attālina no mums mūsu kaimiņus, kas vēl, vēlētos tuvoties Eiropas Savienībai. Mums ir jāuzlabo sadarbība ar valstīm, kas ir ārpus Schengenas zonas. Jānodrošina gan drošība, gan caurskatāmība, gan Eiropas principi. Paldies! Liels paldies! Tagad lūdzu Kēlī kungs. Paldies! Es gribētu pateikties komisārei par uh, viņas paziņojumu, ka viņa vēlas labāk iesaistīt parlamentu visos procesos. Paldies arī par to, kādu lomu spēlēja īrijas prezidentūra, gan strādājot pie šīs tēmas, gan pie patvēruma jautājumiem. Ministrei uh, šodien nav daudz laika, un tāpēc es Eh, gribētu eh, pateikt protokolam, ka pāris reizes šodien jau tika pieminēts, ka padome nepiedalījās. Tāpēc, ka mēs padome nemaz neaicinājām. Eh, es domāju, ka tas būtu jāpielabo nākotnē. Mēs runājām šodien par praktiskajiem, par saprātīgajiem risinājumiem, un Schengēna ir ļoti svarīga daļa no Eiropas Savienības. Mēs runājām par uh, cilvēku, eh, preču un finanšu mobilitāti, bet mobilitāte, protams, eh, īpašos apstākļos var tikt arī iegrožota uz uh, ierobežotu laiku. Maksimālos piecām dienām. Tā ir saprātīga pieeja, kas tiek piedāvāta. Tā kā tas ir labs risinājums, un tas ir pieņemams gan pilsoņiem, gan dalību valstīm. Lielas paldies! Paldies Kelī kungam! Un tagad lūdzu Engela kungs. Paldies priekšsādātāji! Es uzskatu, ka mēs te saskarāmies ar ļoti interesantu pretrunību. Protams, Schengēna ir daudz pozitīvu pušu, gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, bet te pašā laikā mēs visu laiku Schengenes nolīgumu apšaubām Proti, mēs apšaubām šo pamatu ideju, iekšējo robežu neesamību. Un iemesls tam ir Eiropas konstrukcijas nepilnība. Proti, mums neizdevās e, dalību valstīs izveidot šo vienotu telpu. Mēs kaut kā nedomājam par to, ka mums jāizveido šī vienotā telpa. Tieši tāpēc Mēs, protams, atbalstām tos, kas aizsargā mūsu ārējas robežas, bet nepietiekoši. Malta šodien par to runāja. Un tā kā mēs nevaram pienācīgi aizsargāt ārējās robežas, dalību valstis cenšas uh, stiprināt iekšējas robežas. Mēs uh, saņemam šo priekšlikumu, bet tas vēl ir ļoti tālu no tā, ko mēs vēlētos. Kolēģis Gebels un citi uh, to ļoti dažrunīgi mums paskaidroja. Mēs uh, vienmēr esam domājuši, ka, lūk, mēs esam tie stiprie, mums ir labāka drošība, mums par to jārūpējas, jo mūsu kaimiņi nevar to darīt. Bet es domāju, ka tagad vajadzētu uh, domāt eiropeiski. Mums jāsaprot, ka Schengenas telpa ir kopēja telpa, tādēļ tai jākļūst. Un nevajadzētu tikai nacionālās intereses šeit uh, atbalstīt. Mums jāatbalsta kontinenta intereses. Paldies! Un tagad pusotra uh, minūte Panajotavas kundzei. Paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi! Es gribētu apsveikt Kolja kungu, mūsu referentu, ar to, ka viņam izdevās panākt vienošanos ar komisiju un padomi par Schengenes pārvaldības noteikumiem. Uh, Šīs sarunas bija garas un sarežģītas, un viņam izdevās tajās pārstāvēt parlamenta nostāju. Šengenas izvērtēšanas mehānisms būs tagad Eiropas līmeņa mehānisms, nevis tikai starpvaldību. Ir paredzētas arī konsultācijas ar parlamentu, kas noteikumus padarīs skaidrākus un efektīvākus. Es uzskatu, ka jaunie noteikumi uzlabos koordināciju starp dalību valstīm, uzlabos drošību, uh, jo Schengena zona ir uzticības zona. Mums jāuzņemas kolektīvā atbildība par ārējiem izaicinājumiem. Un tas ļaus mums izvairīties no papildus kritērijiem un dubultajiem standārtiem, kurus pašlaik vēl piemērojam Bulgārijai un Rumānijai. Es domāju, ka šo valstu pievienošanās Schengenai palīdzētu arī ekonomiskajai attīstībai reģionā. Bulgārija uh, ir ieviesusi ļoti stingrus uh, robežu aizsardzības noteikumus. Un mēs uh, ceram, ka lēmums par Schengena zonas paplašināšanu netiks vēl atlikts, jo uh, tas tikai rāda, ka Eiropas Savienība nevar pieturēties pie saviem lēmumiem un baro eiroskepticismu. Un mums ir vajadzīga eiropeiska noskaņa. Paldies Panajotovas kundzei. Un tagad brīvo mikrofona procedūra, ja ir runātāji. Dieste Mēra kungs ir pirmais sarakstā. Jā, ja, paldies priekšsēdātāji. Es gribētu pateikties Kārlosam un arī Renātei, abiem referentiem. Es domāju, ka mēs sasniedzām ļoti daudz, veicinot Schengenas zonas uh, kopienas līmeni un mobilitāti Jūs paveicāt lielisku darbu. Mēs visi jums par to esam pateicīgi. Eiropas parlaments eh, būtībā ir labi pastrādājis, bet padome netik labi. Mēs uzskatām, ka uh, mēs uh, rīkojamies visai elastīgi visā sarunu procesā. Un tagad mēs panācām, ka parlamentam būs pieejama visa svarīga informācija par izvērtēšanas procedūrām. Bet fakts ir arī tas, ka mums jāparūpējas, lai ar mums konsultētos par visām reformām, kas var nopietni ietekmēt Schengenas zonu. Es tagad uh, neturpināšu uh, par to, uh, ko mēs gaidām no padomes, bet mēs katrā gadījumā uzraudzīsim situāciju. Paldies Dievsta Mera kungam. Viena minūte. Nākamajam runātājam. Tātad Luhana kungs nākamais. Paldies priekšsādātāji! Ļoti iepriecinoši ir tas, ka mēs eh, tagad ar šīm divām regulām apstiprinājām Schengenes izvērtēšanas un pārvaldības mehānismu. Pašreizējā situācijā tas ir ļoti svarīgi, īpaši robežvalstīm. Un tomēr pastāv joprojām bažas, proti nekas netiek darīts Eiropas līmenī, lai atrisinātu Rumānijas un Bulgārijas problēmu, šo valstu nespēju pievienoties Schengenas zonai. Attieksme pret šīm valstīm ir pretrunā ar Eiropas Savienības principiem. Šīs valstis uh, darīja uh, visu iespējamo, un būtībā visām dalībvalstīm ir kopēja atbildība par drošību, bet mēs redzam, ka uh, visiem ir saistības, bet ne visiem ir līdzīgas tie, vienādas tiesības. Es domāju, ka šī situācija mazinās Eiropas Savienības uzticamību pasaulē. Tā kā šīs divas valstis izpildīja visus priekšnosacījumus, lai kļūtu par Schengenas telpas locekļiem, es aicinu visas institūcijas uzsākt Schengenas paplašanāšanās procesu un šo netaisnīgo situāciju atrisināt. Paldies, Luhana kungs. Tagad viena minūte Zemkas kungam. Jā, paldies. Es varētos īpaši uzsvērt to, ka Schengens zonas darbība ir viens no spēcīgākajiem argumentiem par labu Eiropas Savienībai It īpaši šajā laikā, kad pieaug noskaņojums pret Eiropas Savienību. Eiropas iedzīvotāji ļoti augstu novērtē brīvas pārvietošanās iespēju un ņemot vērā to, ka robežu kontrols ir eh, retas, drīzākā izņēmums un tikai uz ārējām robežām. Būtiskākais ir tas, ka lai šīs kontrols būtu pietiekami efektīvas un to veids, dalību valstis, kuras ir, eh, kurām ir ārējā Eiropas Savienības robeža. Un tāpēc arī vēlētos īpaši atbalstīt visas normas, kas vērsas uz to, lai stiprinātu arī iekšējās pārbaudas. Paldies Zemkas kungam. Zedlavieks kundze tālāk. Jā, paldies priekšsēdētāji. Komisijas sagatavotā regula parāda ļoti skaidri, ka ir bijis liels spiediens no atsevišķām dalību valstīm. Risinājumi ietekmēs ne tikai Schengen zonas darbību, bet arī apšaubīs um, vienu no pamatvērtībām brīvu cilvēku pārvietošanos Pēdējā laikā iekšēju motīvu vadīti atsevišķi dalību valsts var atjaunot robežu kontroli savām robežām. Ja mēs to pieļausim, tad drīz tas izplatīsies kā fenomens visā Eiropas Savienībā. Līdz ar to es aicinātu komisiju noteikti, ka komisijai un parlamentam ir jābūt iespējai uzraudzīt to, cik pamatoti dalību valstis eh, atjauno robežu kontrols. Mēs nevaram atstāt to pilnībā dalību valsts ziņā. Ir jānosaka priekšnosacījumi robežu kontrolas atjaunošanai, un komisijai būtu jāsagatavo arī gadējie ziņojumi par Schengens zonas darbību parlamentam un padomēji, jo šajā jautājumā tikai Eiropas Savienības iestādes var eh, racionāli pie, pamatot šādu robežu kontrolas atjaunošanu Eiropas Unības iekšienē. Paldies! Melcerkungs tālāk. Paldies, priekšsarētāji. Varbūt šeit ir runa par pārpratumu, jeb uh, varbūt es ne, nepareizi interpretēju vīzas turismu nolūkā, uh, kur Itālija dod atvieglojums, un tā nav pirmā reize. Tas ir vienreiz jāizbeidz. Uh, Šie nelegālie migranti, kas ar turistu vīzi ierodās, nu, viņi velk sev līdzi desmitiem tūkstošu citu imigrantu, un tas var sagraut visu Schengens sistēmu pilnībā. Grieķija, Itālija un Maltā, cīm redzot, nepietiekam nodrošina Eiropas Savienības ārējās robežas drošību, un šāds eh, sociāls turisms eh, netiek apturēts. Nav nekāds brīnums, ka pēc uzņemšanas uh, Schengen zonā daudzi kļūst nevērīgi pret saviem pienākumiem, bet mums, mēs esam spiesti cīnīties arī ar, ar dažādām problēmām - noziedzību, sociālo nevienlīdzību un citām. Paldies Malcerkungam. Kolārskas Bubīnskas kundze. Jā, paldies. Man tiešām žēl, ka šodien tā vietā, lai runātu par Bulgārijas un Rumānijas pievienošo Schengen zonai, mēs cenšamies pamatot un izskaidrot kontrolas, kuras vēlas atjaunot dažas dalību valstis. Izskatās, ka mēs speram viens solis priekš un divus atpakaļ Eiropas Savienībā šajā jautājumā. Manuprāt, ir pienācis pēdējais brīdis pārstāt runāt un atvērt Schengen zonu, nevis censies to noslēgt. Man tiešām ir žēl redzēt, ka visā šajā procedūrā parlaments ir nostumts malā, tā loma nav pilnībā īstenota. Vēlāk, ņemot vērā, kāda vienošanās ir panākta, izskatās, ka ar parlamentu nepietiekam konsultēsies. Līdz ar to es turpinu atbalstīt šo ziņojumu, tomēr lieliem iebildumiem. Paldies! Un noslēgumā Morvai kundze. Paldies! Izskatās, ka ārkārtas situācija var kalpot kā iemesls, lai atjaunotu robežu kontrols un apturēt vienu no pamatvērtībām Eiropas Savienībā - brīvu pārvietošanos, jo Schengen zonas ietveros, un es domāju, rītdien parlaments to noteikti apstiprinās, ka kontrols pie iekšējām robežām var tikt atjaunots un acīm redzot, rietumu eiropieši tad vēlas atjaunot šīs kontrolas, jo mēs austrumu eiropieši esam tik bīstami. Bet ja jau mums ir šī brīvā cilvēka pārvietošanās, kādas tad mums ir iespējas? Tad jau varbūt arī brīvu kapitāla aprit var tikt apturēt, jo šādi izņēmumi apstākļi var būt jebkādi. Manā valstī Ungārijā daudzi dzīvo nabadzībā, mazie uzņēmumi bankrotē, nespēja panest šo smago slogu. Tātad vai arī šo Eiropas Savienības brīvību var apturēt, ja būs kāda ārkārtas situācija? un vai var ieviest tādu preferenciālu attie attiecību pret vietējiem uzņēmējiem, jo redz ārkārtēji apstākļi esot. Paldies! Paldies! Mo Morvai kundzei tālāk vārds komisārai Malmstrēmai. Godātās dāmas un kungi par, par Bulgāriju un Rumāniju. Tas nav šodien galvenais temats, bet es vēlētos atgādināt, ka komisija jau vairāk kārt ir paudusi to, ka uh, Rumānijai un Bulgārijai ir jāiestājas Schengen zonā, viņas ir gatavas, viņas izpildījušas kritērijas, nosacīja vienu to pašu, bet, diemžēl, padome nav vēl pieņēmums atbilstošs lēmumu. Es ceru, ka tas notiks drīz. Schengen zonas izveida, kā daudz no jums sacīja, ir viens no lielākajiem ieguvumiem. Eiropas Savienībā 420 miljoni iedzīvotāji, kas dzīvo šajā teritorijā veic 25 miljārdu ceļojumu Eiropas Savienības eh, iekšienē katru gadu. No Somijas ceļot līdz Maltai bez pases eh, šāda iespēja brīnišķīgi iedzīvotājiem, un tas atstāja ļoti lielu ietekmu uz iekšējo tirgu. Sarunās es dzirdu, ka daži no jums būtu vēlējušies panākt ko vairāk. Jā, arī es būtu vēlējusies ko vairāk, bet tas bija kompromiss, un mēs varam lepoties ar to. Tas mums ļaus labāk risināt problēmas uz ārējām robežām. Komisijai būs lielākas iespējas nodrošināt, ka dalību valstis neatjauno iekšējās, pie iekšējām robežām robežu kontrolas nepamatoti uh, un cerams, ka mēs varēsim izveidot uzticēšanos, jo tieši tas ir tas, kas pietrūka šajās politiskajās debatēs pirms pusotra gada. Šī vienošanās par iespēju ceļot Eiropā bez robežu kontrolē ir jābūt nodrošinātai vēl daudzus gadus. Un liels paldies par jūsu priekšlikumiem, ko sagatavoja abi referenti. Vēlos vēlreiz pateikt viņiem, ko Elio kungam, Vēbers kundzei. Un kopā ar īrijas prezidentūru, tad turpināsim savu darbu. Paldies komisārs kundzei. Atgriežamies pie referentiem Koelio kungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies Malmstrēms kundzei, kura tik apņēmīgi aizstāv šo procesu. Mēs vienmēr esam vēlējušies kopienas sistēmu arī šajā jautājumā. Ir aktualizēti vairāk jautājumu, pieminēts vairākas problēmas, paldies visiem par to. Pirmkārt, mēs nevēlamies atjaunot kontrols uz iekšējām robežām. Tad tur jābūt ar tiešām absolūtam izņēmumu gadījumam, kā to ierosina komisija, un tikai individuālos gadījumos. jo savādāk padome lems, ka mēs iejaucamies dalību valstu kompetencē. Mēs vēlamies stiprināt pārvietošanās brīvību, bet apturēt nelegālu tādu nacionāli vienpusēji izlēmt robežu kontrolu atjaunošanu. Nē, tas ir jālēma komisijai. Mēs skaidri sakam nē šādam apvainojumam, nē, tā, tas tās nav, mēs nevēlamies uh, atjaunot šīs robežu kontrolas. Un šeit nav runa tikai par Bulgāriju un Rumāniju. Viņi vēlas kļūt par Schengen zonas dalību valstīm, tomēr cilvēkiem ir bažas. ka valstis pievienosies, bet pēc tam nespēs pildīt savus pienākumus kļūstot par tādu otrās klases, otršķirīgiem dalībniekiem. Bet nē, mums jābūt pārliecinātiem, ka tad, kad tiek izpildīti nosacījumi, tad nav nekāda šķirošana pirmā un otrā klasē. Jā, es zinu, ka ir cilvēki, kas balsos pret, bet es vēlos pateikties visiem, jo viņi tiešām daudz darba ieguldījuši. Daudz ierosinājumu tika iesūtīti. Uh, Vēlos pateikties par ciešo sadarbību ar Renātu Vēberu. Es vēlos pateikt viņai un arī citiem. Paldies Koelio kungam. Un pēdējā, kas uzstāsies šo jautājumu, Vēbers kundze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi folosi aceste ultime minute ca să transmit. Paldies, priekšstādātāji Es gribētu izmantot eh, šīs pēdējās divas minūtes, lai nosūtītu eh, divas ziņas. Es gribētu pilnībā pateikties manam kolēģim Karlosam Koeljo un pateikties arī visiem citiem kolēģiem, ēnu referentiem un mūsu asistentiem, parlamenta darbiniekiem, kas palīdzēja mūsu darbā. Otrais ziņojums ir šāds. Es simtprocentīgi aizstāvu Eiropas Savienību, un nav nekāds pārsteigums, ka deputāti no valstīm ārpus Eiropas Savienības ir gatavi strādāt tikpat labi un tikpat aizrautīgi pie šīs tēmas. Es uh, šo darbu darīju, domājot par manu valsti, Rumāniju. Un es ceru, ka šis paveiktais darbs palīdzēs Rumānijai un Bulgārijai iestāties Eiropas Savienībā, jo tehniski runājot, mēs jau sen esam izpildījuši visus nosacījumus, mēs esam Eiropas pilsoņi un vēlamies baudīt tādas pašas tiesības kā visi pārējie. Paldies! Weberas kundze. Līdz ar to šis punkts ir noslēgts un rīt pulksten pusdivpadsmitos par šo jautājumu ir balsojums. Nākamais darba kārtības jautājums ir kopīgas debates par finanšu pārskatiem. Noteiktu veidu uzņēmumu finanšu pārskati un ar tiem saistītie ziņojumi un Makārtīs kundze ziņojums par atklātības prasībām attiecībā uz informāciju par emitentiem. Vispirms dosim vārdu Lēnas kungam referentam, lūdzu. Paldies priekšādātāji, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Manuprāt, šī pakotne, par ko mums šodien jārunā, ir ļoti būtiska.